we can, we can, we can manage, no problem. Mm. Dear friends, ladies and Dāmas un kungi. To, to go to, to, too far, far reaching. Es negribētu šeit iet pārāk tālu. Es negribētu teikt, ir sācies jauns laikmets mūsu sadarbībā, bet eh, šodien runāsim par radošajām industrijām. Un uh, ir paredzētas diskusijas eh, starp kultūras, izglītības un sporta komiteju un eh, rūpniecības, pētniecības un novatorismu komiteju. Mēs nākam klajā ar jaunu tematu - radošās industrijas. Šodien mums ir paredzēta otrā kopīgā sanāksme ar kultūras komiteju, lai apmainītos ar viedokļiem par 391 grozījumu, kas ir iesniegts par kopīgo uh, ziņojumu, ko gatavo abas komitejas par radošajām industrijām Eiropas Savienībā un saskaņotu politiku šajā jomā. Es gribētu sveikt visus kultūras komitejas deputātus un jo īpaši kultu komitejas priekšsēdētāju Kostas kundzi. Došu jums iespēju izteikties ilgāk nekā to darīju es. Kopā ar Kostas kundzi mēs šodien vadīsim sanāksmi. Lūdzu, Kostas kundzi, jums vārds. Paldies, priekšādātāji, Buzikungs. Man ir liels prieks vadīt šo sanāksmi kopā ar jums. Ja ļausiet, tagad pāriešu uz itāļu valodu. Es vēlētos jau pašā sākumā norādīt, ka esmu ļoti pateicīga par ļoti labo sadarbību starp mūsu komitejām - Rūpniecības komiteja no vienas puses un Kultūras komiteja no otras puses. Mēs esam iedvesuši jaunu dzīvību šai stratēģijai, šajā um, sasaukumā. Mēs vēlamies iet daudz tālāk. Mēs nevēlamies strādāt tikai vienas komitejas ietveros. Vēlamies uh, veicināt divus aspektus. Pirmkārt, mēs gribējām, lai Eiropas komisijas stratēģija ar šīm desmit prioritātēm uh, pievērstu vairāk uzmanības kultūrai. Šajā stratēģijā vārds kultūra vispār neparādās, un uh, kultūra galu galā tādam kontinentam kā Eiropa ir ļoti būtiska. Tas attiecas arī uz Eiropas parlamentu. Mēs gribētu vērtēt, augstu novērtēt šo lomu, ko spēlē intelektuālais īpašums un kultūra Eiropā. Tas dod arī materiālo bagātību, un uh, tas mm, izceļ mūs arī uz pasaules skatuves. Tieši tāpēc mums vajadzētu to iekļaut stratēģijā. Ir jānodrošina iespējība un iekļaušana. Pašlaik šī iekļaušana un ilgspējīgums nav nodrošināti. Jūs noteikti labi apzināties, ka kultūrai ir duāla vērtība, tātad pirmkārtām tā ir sociālā iekļaušana, novatoriskums, personiskā attīstība Un tāpat ir runa arī par Eiropas mantojuma un kultūras daudzveidības veicināšanu. Taču tas noved arī pie materiāliem labumiem, un tas labvēlīgi ietekmē arī citas nozares. Tātad šeit runa arī par industriālo faktoru. Šīs iet, ziņojums ir noteicis ietveru. Zaļā grāmatā ir ņemta kā sākuma punkts, un tā ir tālāk attīstīta. Mēs runājam par industriju, kas nodrošina ļoti daudz darba vietu, un tai ir arī uh, nozīmīga vieta Eiropas IKP. Mums ir jāpaskatās arī uz <clears throat> to, ka šajā sektorā galvenokārt darbojas maz un vidēji uzņēmumi. Rūpniecības politikā to vajadzētu ņemt vērā, vajadzētu saprast, kādu materiālo labumu nodrošina uh, radošās industrijas. Un ja daudzi uzņēmumi, kas eh, pat varbūt nenodrošina kultūras pakalpojums vai preces, tomēr satur šo kultūras komponentu, jo uh, tām ir saikne ar radošo daļu. Esmu pārliecināts, ka mūsu referenti par to varēs daudz labāk izteikties. Kultūras komitejas vārdā es vēlētos pateikties referentiem un ēnu referentiem. Mūsu referenti ir uh, Ēlera kungs un Morgāno kungs, un par ziņojumu ir iesniegti arī ļoti daudz grozījumi. Zinu arī, ka ir panākti kompromisa grozījumu, un par tiem mēs šodien apspriedīsimies. Balsojums ir paredzēts 10. novembrī. Pēc tam mēs varēsim virzīties uz priekšu. Protams, es vēlētos arī pateikties Eiropas komisijai par sadarbību. Uh, Paldies gan kult, gan grau ģen ģenerāldirektorātiem. Paldies priekšsēdētāji, domāju, ka tagad jūs varat mierīgi pārņemt sēdes vadību. Paldies priekšsēdētāji, paldies Silvija. Nedomāju, ka mūsu sadarbība būs sarežģīta. Mēs esam vienojušies par vispārējo pieeju un mēs varēsim arī sadalē, sadalīt mūsu kompetenci. 391 grozījums ir iesniegts ļoti daudz grozījumu, Tas nozīmē, ka referentiem un ēnu referentiem būs daudz darba, lai panāktu kompromisus. Mēs vēlētos nodrošināt tādus visaptverošus kompromisa grozījumus, kas būtu konsekventi, lai mēs varētu sagatavot labu Eiropas parlamenta rezolūciju. Kā jau Silvija norādīja, tagad ir pienācis laiks dot vārdu mūsu referentiem. Vispirms došu vārdu Luigi Morgano Viņš ir kultūras komitejas referents. Lūdzu, jums vārds. Piecas minūtes katram referentam, pēc tam ne vairāk kā trīs minūtes ēnu referentiem. Lūdzu, saciet. <clears throat> Paldies. Paldies, priekšādātāji. Es arī vēlētos pateikties visiem, kas ar mums sadarbojās. Šeit jo īpaši domāju par ēnu referentiem, bet, protams, paužu pateicību arī sekretariātam un tiem, kas vāda šīs abas komitejas, tāpēc, ka šī politiskā grība bija ļoti izteikta. Domāju, ka ir svarīgi norādīt, ka šis ziņojums ir radījis ļoti lielu interesi. Es to saku tāpēc, ka Ir pierādīts, ka kultūras un radošās industrijas ir ļoti būtiskas gan attīstībai, gan izaugsmai Eiropā un Eiropas Savienības dalību valstīs. Tāpat tas ir būtiski nodarbinātībai, jo īpaši jauniešu nodarbinātībai. Jūs pieminējāt, ka ir iesniegti 391 grozījumi, un mums noteikti būs jāpievieno arī juridisko lietu komitejas grozījumi. Tie šķiet ir apmēram 50. Par tiem tika nobalsots šorīt. Protams, Mēs nevarējām tos akceptēt pirms balsojuma, bet tik līdz būsim saņēmuši šos grozījumus, pievienosim tos pārējiem. Ko es varētu teikt par grozījumiem? Pirmkārtām, mēs esam ļoti priecīgi. Un kāpēc? Tāpēc, ka lielākā daļa no grozījumiem, ko ir iesnieguši kolēģi, attiecas uz jomām, kur uh, kuras mēs vēlējāmies iekļaut ziņojumā, bet nevarējām, tāpēc, ka ziņojuma apmērs bija ierobežots. Līdz ar to šie grozījumi aizpilda tukšumu ziņojumā un nodrošina pievienoto vērtību. Daudzi kolēģi gan kultūras, gan rūpniecības komitejā ir pauduši atkārtoti, kāds ir šī ziņojuma politiskais mērķis. Uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam nodrošināt šo konsekvenci. Mēs vēlamies reālu rūpniecisko politiku, kas eh, varētu tikt attiecināta arī uz kultūras un radošo pusi. Ja mēs to vēlamies panākt, tad mūsu vīzijai ir jābūt ilgtermiņa. Mums ir jāskata, kā mēs varētu finansēt un aizsargāt šīs industrijas. Tā ir kļuvusi par daļu no Eiropas Savienības galvenajām stratēģijām. Mēs visi zinām, ka 90% no uzņēmumiem šajā nozarē nodarbina mazāk par deviņiem darbiniekiem. Tas nozīmē, ka galvenokārt ir runa par mikro uzņēmumiem. Tātad katrā uzņēmumā darbojas tikai neliela saujiņa darbinieku. Ņemot vērā to, ka daži grozījumi bija visnotaļ gari un grozījums skaits arī ir liels, mēs mēģināsim sagatavot tādus kompromisa grozījumus, kas nodrošinās, ka ziņojums ir lietotājiem draudzīgs un ar to ir viegli iepazīties, kā arī tas ir loģisks. Mēs ēnu referentiem nosūtījām savus priekšlikumus kompromisiem. Esam sagatavojuši 32 kompromisus. Daži vēl ir vien tiek gatavoti. Es eh, jau runāju ar juridisko lietu komiteju par eh, viņu balsojumu. Tāpat arī ir vairākas lietas kā autortiesības un eh, citas lietas, kas piedarās jur, juridisko lietu kompetencei. Kopā ar Ēleru kungu mēs mēģināsim sagatavot uh, plašu, labi strukturētu, lasītājiem draudzīgu dokumentu. Un tas, cerams, mums ļaus panākt uh, mūsu mērķus. Mēs vēlamies, lai tas viss kļūtu par realitāti praksē. Tas nozīmē, ka mēs varēsim ierosināt pareizo politiku. Galu galā tieši to mēs arī visu laiku vēlamies panākt. Tagad paskatīsimies uz saturu. Esam iekļāvuši visus priekšlikumus, lai pabeigtu sākotnējos punktus. Tātad te ir runa par strateģiskajiem mērķiem, proti izglītība, apmācība, uh, uzņēmiedarbības prasmes. Mācekļu vietas, Eiropas zinotības veicināšana, autortiesības, FC finansējuma piekļuve. Nu, negribu iztērēt visu sev atvēlēto laiku, tāpēc vairs tālāk neturpināšu. Esam iekļāvuši arī citus grozījumus, kas, mūsuprāt, bija uh, labi. Esam sagatavojuši arī apakšnodaļas, piemēram, nodarbinātības nosacījumi. Sievietes uzņēmējas, uzņēmējdarbības prasmes, un atkal tālāk vairs šo sarakstu neturpināšu. Dažas grozījumus nevaram akceptēt, jo tie nerunā atbilstoši mūsu politiskajiem ideāliem un līdz ar to mums būtu nācies sakotnēji dokumentu ievērojami mainīt. Kompromisu grozījuma priekšlikumi nosūtīti eh, referentiem un sekretariātām, kā jau es norādīju, un mūsu lūgums ir, ka ēnu eh, referentiem vajadzētu apspriesties ar savām politiskajām grupām, un mēs labprāt pēc tam saņemtu no viņiem komentārus. Protams, Tas viss mums ir jāsas, jāsaņem pirms 14. oktobra, tas ir termiņš. Tas nozīmē, ka mēs varēsim visu izskatīt un uh, paskatīties, vai nav kaut kādu pretēju priekšlikumu. Mēs vēlamies, lai kultūras un rūpniecības komitejas balsotu 25. oktobrī, otrdienā, tā ir Strasbūras sesija, un tas būs balsojums par galīgo tekstu. Cerams, ka balsojums būs pozitīvs, un tad uh, būs tikai mazliet vēl teksts jāprecizē, jāpieliek pēdējie punkti. Un, protams, es gaidīšu arī kolēģu komentārus, lai saprastu, vai esam visu izdarījuši pareizi un kāda ir tālākā virzība. Paldies! Tagad ītri komitejas vārdā Kristians Ēlers. Lūdzu! priekšēdātājs kundzei, Kostas kundzei. Politiskajā dzīvē tas notiek reti. Es varu uh, pilnībā pievienoties Margono kunga teiktajam. Nav, nu, nav nekā daudz papildināma. Abas komitejas ir uh, Eh, ļoti uzmanīgi rīkojušās eh, šajā sadarbībā starp divām komitejām. Mums ļoti svarīgi bija spēcīgāk akcentēt izglītības un apmācības jautājumus. Domāju, ka mēs kopīgi saprotam, ka mēs nevaram domāt tikai par nākotni. Jau tagad mums vajadzētu uzsākt kopīgas iniciatīvas EFSI ietveros, piemēram, uh, radoši veidi, kā nodrošināt finanšu līdzekļus. Tātad šeit nav runa tikai par nākotni, te ir runa par to, kā mēs varētu izmantot to, ko jau esam panākuši. Tāpat mūsu kopīgais solījums attiecībā uz tālāko sadarbību ir fondu izmantošana. Par to mēs vēl apspriedīsimies attiecībā uz vidējā termiņa pārskatu, un tāpat arī mums ir jādomā par nākamo finansēšanas periodu. Mēs atbalstīsim visu, kas attieksies uz radošās Eiropas finansējuma paplašināšanu, un tāpat arī sasaisti ar apvārsni 2020 un uh, 9. finansēšanas periodu. Rūpniecības komitejā mēs esam apņēmības pilni diskusijās par jauno pētniecības pamatprogrammu uh, stiprināt domu par radošajām industrijām. Mēs redzam, ka ir ļoti būtiski, ka par šādiem jautājumiem iestājas vairāk nekā viena komiteja. Es uzskatu, ka Morgonā kungs ir ļoti liberāls cilvēks un gribētu šeit akcentēt, ka Dažkārt parādās te tādā nevisai vēlama tendence, kas neatiecas uz ziņojumu un īsnībā pat pieliek jautājumu zīmi Eiropai kā tādai. Es gribētu norādīt divām lielākajām parlamenta grupām, ka mums vajadzētu šādus grozījumus vienkārši noraidīt. Nedrīkstētu būt tā, ka katrs ziņojums tiek izmantots tam, lai apšaubītu Eiropas projektu kā tādu. Nekur Eiropa netiek akceptēta tik ļoti kā tieši kultūras un radošajā industrijā, proti uh, filmu industrijā. Un vakar kopā ar starp grupu, kas ir izveidota parlamentā, kur galvenokārt darbojas kultūras un rūpniecības komiteja deputāti, bet deputāti arī ir no citām komitejām. Uh, norganizējām plašu konferenci, kurā piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieku. Bija ļoti daudz vadītāju no lieliem rūpniecības koncerniem, no tādām smagām industrijām, tāpat arī uh, piedalījās um, autori, scenāristi. Ļoti reti Eiropa tiek tik ļoti slavēta un tās nozīme tik ļoti izcelta kā šajā pasākumā. Es domāju, ka šajā ziņā mums to vajadzētu arī uzsvērt. Vakar komisija, proti Grau ģenerāldirektorāts, norādīja, ka kultūra un radošo industriju sektors ir lielākais sektors Eiropā. Tas ir pat lielāks par farmacētisko vai automobīļu nozari. Un kabinetā un Junkera kunga pārstāvji norādīja, ka um, savienības stāvokļa uzrunā netika noliekta kultūras loma, drīzāk tika uzsvērts, cik būtiska ir kultūras nozīme nākotnē. Tātad šeit ir runa par vienu no lielākajām ekonomiskajām izdevībām Eiropai, un tāpat arī Tas ļauj mums vislabāk definēt, kas tieši ir Eiropa. Nevienā citā politiskā jomā Eiropa netiek tik labi definēta un neparādās tik plašas iespējas nākotnē. Tieši tāpēc es gribētu sirsnīgi pateikties līdz referentam, un es gribētu arī pateikties abiem komiteja priekšsēdētājiem, kas mums ļāva tik veiksmīgi strādāt. Šāda veida sadarbība ir relatīvi jauna, un uh, mūsu kopīgais mērķis ir, lai šī ziņojuma beigas nebūtu balsojums plenārsēdē, bet lai pēc tam uzsāktos arī reāla īstenošana, lai tiktu paplašinātas finansiālās iespējas uh, radošai Eiropai un arī apvārsnim 2020. Lielas paldies! very much. Jās paldies, Edler kungs. Vēlos pateikties abiem kolēģiem par lieliskas sadarbības paraugu un to, ka esat pilnīgi pavērti viens otram šādi labi paraugu. Mums nepieciešams tāds liels paldies. Lūkšu tagad izteikties ēnu referentus. Katrai politiskai grupai savs runātājs. Es saprotu, ka sociāldemokrāta vārdā it No ITRES komitejas ir ēnu referents Jose Blanko Lopes. Lūdzu, vārds jums. Muchas gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties mūsu līdzreferentiem un vēlos arī uzsvērt to, ka šie grozījumi ir ļoti vērtīgi. Tie ir bagātinājuši šo ziņojumu. Un to, to pašu varētu sacīt par kompromisiem, pie kuriem strādājam. Vēlos pateikties uh, līdzreferentiem, to es jau izdarīju, bet arī viņu komandas biedriem. Jūs esat paveikuši lielisku darbu visu to savalkot kopā. Īpaši augstu vērtēju kompromisu par darba apstākļiem kultūras un radošajā industrijā nodarbinātiem. Kā jau es to sacīju viedokļu apmaiņā, es stingri pieturos pie uzskata, ka dimensija, kas ziņojuma projektā netika ņemt vērā, ir ļoti svarīga, un nu, tāpēc mēs izrādājam šos punktus kopā ar citiem līdzreferentiem. Tāpēc augstu vērtēju to kompromisu grozījumu, kas atzīst, ku, uh, nestabilās līguma attiecības kultūras nozarē. Mēs aicinām komisāru sagatavot ambiciozu pakotni par mobilitāri, mobilitāti, kas piedāvātu uh, pareizu risinājumu mobilitātes problēmām Eiropas Savienībā par labu tiem cilvēkiem, kas strādā kultūras un radošanās industrijās. Arī uh, trešo valsts valstspiedrīgiem darbā stāšanās procedūras ir jāatvieglo. Mēs arī aicinām dalībvalstis izstrādāt normatīvu institucionālu ietvaru radošajam mākslinieckiem darbam. Un te ir runa par sociālo nodrošinājumu, veselības apdrošinājumu, eh, tiešiem, netiešiem nodokļiem saskaņā ar Eiropas Sanības tiesību aktiem. Un noslēgumā vēlos sacīt, ka Mums ir vēl jāpieslībē daži kompromiss par vēl vienu tematu, kas man skatījumā ir ļoti svarīgs, proti godīga samaksa radītājiem un autoriem, lai, lai vērtība par viņu darbu neaiziet nepreizā virzienā. Paldies! Paldies par jūsu komentāriem! ECR grupas vārdā ēnu referentus pārstāju pārstāv Evžens Tošanovskis. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšstādātāji. Mm ēnu referenti atvainojas, iedomājieties, kas tagad runā mūsu ēnu, mūsu koordinators. Kolēģi uzsvēra, cik svarīga ir radošā industrija, varbūt tas ir tāds um, neveiklas nosaukums, jo būtībā mēs te domājam mākslu, māksliniekus. Taču, cits starpā var teikt, ka mana māte bija gleznotāja, tā tad es uzaugu mākslinieckā gaisotnē. Māksla. Mākslā slēpjas arī ievērojams ekonomiskais potenciāls. Mākslā ir sena vēsture Eiropā, Un es uzskatu, ka Eiropā māksla vēsture ir bagātākā jebkur citur pasaulē. Māksla nav tikai ievērojamais uh, intelektuālais stimuls un kaut kas, kas cilvēkiem varētu patikt vai nepatīk, bet tās ir līdzinās mm, daudz ekonomisks aspekts, īpaši raugoties nākotnē. Paskatieties apkārt, katrā no lietām kas mums ir apkārt, slēpjas ākla, jeb kāds dizains, kāds elements iekļauj šīs tradīcijas daļu. Un tas ir tā, šīs tradīcijas nesējis. Tāpēc manā skatījumā ir ļoti svarīgi nosaukt šo lietu pareizajā vārdā. Un šis nosaukums radošā industrija ir tāds neveikls, Taču mums ir jāsaprot, ka mākslā slēpjas arī spēcīgs ekonomiskais aspekts. Tātad ceru, ka ziņojums būs visaptverošs, un esmu pārliecināts par to, ka tas uh, ieskicēs arī vissvarīgos Eiropas ekonomiskos vēsturiskos aspektus, kas uh, dalībvalsts vieno daudz vairāk kā jau pasisi. Paldies! Paldies, Tupšanovska kungs! Mūsu vidū ir arī ēnu referents Eiropas Tautas partijas vārdā. Un te tad tiek pārstāvēt kultūras komiteja. Lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Paldies priekšsēdētāji. Arī poļu valodā. Dāmas un kungi. Es kā Eiropas Tautas partijas kultūras komitejas ēnu referents vēlos jums pateikties Morgano kungam par uh, viņu sadarbību, strādājot pie šī ziņojuma par radošajām industrijām. Mēs piekrītam visiem kompromisiem, kas uh, iestrādājuši arī mūsu grozījums kultūras komitejā. Arī izglītība ir būtisks temats, tāpat kā intelektuālā īpašuma aizsardzība. Bet man ir arī jautājums par eh, kompromisu par devīto punktu ignorēšanu. Tur ir runa par sadarbības veicināšanu starp sektoriem. No mūsu viedokļa mobilitāte ir ārkārtīgi svarīga, un mums Gribētos, lai šī teksta daļa ziņojumā tiks saglabāta. Paldies! Priekšstādātājs turpina. Mēs esam gandarīti par to, ka vairums ēnu referenti ir no vairuma politiskām grupām un dažādajām komitejām. Un tagad Aldi pārstāv Itra komitejas locekli. Paldies, Alde grupas vārdā vēlos pateiktiem abiem referentiem par viņu labo darbu pie šī jautājuma līdz šim. Ļoti augstu vērtēju daudzos eh, grozījumus un ieguldījumus, ko saņemām saistībā ar ziņu, taču mani grozījumi ir saistīti ar izaicinājumiem, ar kuriem saskars kultūras vai radošās nozars digitālajā laikmatā. Uh, Mums ir jānodrošina, ka šī sektora arī var izmantot šo transformāciju ieguvums. Jaunie biznesa modeļu, jaunās biznesa modeļu platformas un uh, instrumenti ļauj izplatīt labā kultūras saturu un uh, nodrošināt arī jaunu atalgojumu formu māksliniekiem. Es domāju, ka šim ziņojumam būtu jāvērst, jābūt daudz vairāk vērstam uz šīs nozars digitalizāciju. Arī referents uzsvēra, ka um, prasmes, izglītība, tradicionālie sektori ir nemazāk svarīgi. Tomēr mums ir jāpievērš uzmanības vairāk izaicinājumu, kas saistīta ar tehnoloģiskām izmaiņām. Jau vairāk kārt ir minēts, ka kultūras un radošās industrijas ir ar lielu lomu mūsu ekonomikā, un tāpēc mums jānodrošina, ka tās arī turpmāk ir uh, globālo izmaiņu, spēja turēt līdz globālām izmaiņām. Mums ir uh, jāizstrādā globālatīvas, um, inovatīvas idejas, jāveido tādi veiksmīgi projekti, lai uzņēmumi, kas ir Eiropā, arī turpmāk tur paliktu. Uh, Ir būtiski nodrošināt, ka šī ziņojuma rezultāts ir tāds, kādu mēs to sagaidām. Tas ir svarīgs modinātājs vans politikas veidotājiem saistībā par izaicinājumiem radošajās industrijās, jo radošās industrijas nav tikai kolekcija vien. Un es ceru, ka visi varēs veiksim sadarboties, lai strādātu pie šo mērķu sasniegšanas. Paldies! Paldies! Saka Buzekunds kungs. Alde grupas vārdā. Paldies jums. Tagad pāriem pie zaļo politiskās grupas. Un ēnu referents ir Mišels Raimons. Viņš ir ITRE un kultūras komitejas ēnu referents ļoti gudrs risinājums, taču šodien, šo pēcpusdienu viņu aizstāju. Malagala kungs, es saprotu, ka jūs pārstāvat tad šajā kapacitātē abas komitejas, ne tikai zaļos vien, vai ne? Ļoti efektīvs risinājums. Maragal kungs, vārds jums. Paldies, priekšstādātē. Man jāsaka, es arī esmu ITRE komitejas loceklis un aizstājējis kultūras komitejā. Uh, taču ar to saistīs arī grūtības, jo līdz ar to es esmu dubult lojāls gan ITRE, gan KULT komitē. Bet, nu labi, pievērsīšos spāņu valodai, tā ir man dzimtā valoda. Es neapgalvošu, ka es varu aizstāt Reimondu kungu tālu no tā, drīzāk es vienkārši varu jums sniegt savu ieskatu Šis ziņojums mm, sākas ar visnotaļ acīm redzamu faktu, proti mums ir milzīgs kultūras un rūpnieciskais potenciāls, taču mēs šīs abas jomas nesam apvienojuši. Kad mēs runājam par kultūras politiku, tad mēs runājam par kultūras veicināšanu, par atbalstniekšanu tās. Tā, kad mēs runājam par industriju, tad mēs runājam par investīcijām, tehnoloģijām, Uh, un tā tālāk, bet abas šīs puses būtu jāpieno, un tieši to šis ziņojums vēlas panākt, un manuprāt, tas ir vērtīgi. Manā skatījumā ir labi to darīt jau no dalībvalsts, ne tikai no dalībvalsts viedokļa, bet arī no, nu, izējot no Eiropiešu plašāku skatījumu. Vēl ir vērts norādīt to, ka ziņojuma sākumā tiek mēģināts definēt, ko nozīmē kultūras un radošā industrija, un tas aizņem vesels desmit rindiņas, jau tas viens nav laba zīme. Ir grūti identificēt, saprast, ko šī koncepta nozīmē. Un tas liecina par to, ka ir nepieciešams skaidri rādītāji, salīdzinoši statistika un tā tālāk. Mums katrā valstī ir ļoti daudz visādi definīciju, un līdz ar to ir grūti saprast, vai mēs runājam par to pašu lietu vai nē, lietu vai terminu radošās industrijas. Un tomēr, manas, manuprāt, tiek izmantot skaidrs 7,5% no IKP ir pateicoties tiešām kultūras radošām industrijām. Nu, šis skaits mm, tā neko uh, īsti neizsaka. Tam var ticēt, var neticēt, kā tas tiek apreicināts, nu, nav īsti skaits, bet uh, šis skaits līdz ar to nav gluži mm, uzticams, bet, nu, statistika arī ir savu nozīmi. Finansējums, Eiropas finansējums, protams, uh, Eiropas budžets nav gana liels, jo īpaši tagad šādiem mērķiem. Tā tad ir runa par uh, efektīvu nelielā budžeta, kas uh, paredzēts radošajām industrijām, efektīvu izmantošanu. Tas nav kas tāds, kas tiek skaidri definēts Eiropas budžetā. Līdz ar to radošiem maziem vidiem uzņēmējiem ir grūti uh, piekļūt eh, budžeta finansējumam apvārsnes 2020, radošā Eiropa, Creative Europe. Tam visam nemaz nav tik viegli tik klāt. Es domāju, būtu vērts uh, par šiem punktiem izteikties skaidrāk. Un treškārt, par šo ziņojumu norisinās diskusijas tā pašā laikā. Uh, ka tās notiek par audiovizuālo direktīvu. Es domāju, mums būtu jāredz, kā viens ziņojums papildina otru. Plašinstīvas ziņojums ataino viedokli vēlamo pieņem par esošo, un tad mums ir tāda skarba direktīva, kas savā ziņā nevar eh, saskaņoties ar to, kas mums šeit ir mūsu ziņojumā. Ziņojums ir saistīts ar tādām lietām kā digitālā platforma, pirātisms un falsificēšana, kas šajā nozarē ir nopietna problēma. Un tad vēl ir jautājums par to, kā mēs risinām intelektuālā īpašuma problēmas. Tas, protams, tiek skatīts citur. Un tad vēl tāds romantiskās komentārs ar jūsu atļauju, to tomēr pieminēšu. Šīs, šīs nozars mūs definē, tās definē Eiropu, tās rada Eiropas tēlu mums pašiem un arī pasaulē ārpus Eiropas. Tāpēc ir vērts runāt par tādām lietām kā aizsardzība un īstana atbalsta sniegšana šīs Eiropas identitātes veidošanai, un tā ir arī jāatbalsta. Uh, Un tam visam jābūt arī saistītam ar ekonomisko labumu. Tā nedrīkst būt vienkārši aktivitāte, kur pastāvīgi finansē sponsori vai subsīdijas. Tas ir pilnīgi jāiestrādā mūsu sociāla-ekonomiskajā dzīvē. Paldies! Paldies, turpin priekšstādātājs! Lielas paldies, kolēģi! Paldies, ka pārstāvējāt tik efektīvi abas komitejas. Un tagad mums kolēģis Korličeks no Goja politiskās grupas. Es domāju, jūs varat darīt tieši tāpat, aizstājot Žāvu Ferēru un Martina Mihels, kas ir ēnu referenti. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es labprāt tāk vienkārši nāk klajā dažiem komentāriem, kā es pats Čehijas pilsonis, jo es esmu stikla pūtējs patiesībā, bet te man jāsaka, ka šajā nozarē māksla un industrija lieliski saplūst. Un esmu bijis arī iesaistīts transporta jomā. Paraugieties uz, lieliskaj, uz šīm lieliskajām transporta ēkām, dzelzceļa stācijas, uh, lidostas, tās ir uh, lieliskas formas, tas viss ir mūsu kultūras mantojums. 19. 19. gadsimtā neviens, neviena industriāla ēka netika veidota bez arhitekta mākslinieckam rokam. Paskatieties uz Bauhaus arhitektūru, uz visām tām uh, skaidrajām līnijām, kas savulaik bija mūsu arhitektūras sastāvdaļa, kaut arī tie ir lieli industriāli objekti, tie tomēr reizēm ir skaisti. Paskatieties, kas toreiz tika radīts eh, tajā laikmatā, kad tika, ražo, kad tika veidota rūpniecības nozarē milzīgas ēkas pilsētas centrā. Arī uh, cementa milzu ēka ir kultūras sastāvdaļa. Tā ir saistīta ar dizainu, ar arhitektūru un tā lieliski ataino to vietu, kur tā atrodas. Tas pats attiecas Tad, ja jūs braucat pa autoceļu no Čehijas uz Franciju vai tālāk, jūs redzat, katrā valstī tilti ir veidot atšķirīgi. Paskatieties uz ļoti skaisto formu tiltam starp Zviedriju un Dāniju. Paskatiet, paskatieties uz tuneļiem. Tas viss ir industriālais dizains, kur kultūras aplūst ar industriju. Un manā nozarē stikla pūšanas nozarē, jebkurā miz, muzejā, kurā jūs ietu, uh, jūs redzēsiet visādus šīs mākslas dizainus, gan vecāks, gan jaunāks. No vienas puses tie ir industrijas, jeb rūpnieciski objekti, bet no otras puses tie ir uh, mākslas objekti, obžē dēh, kā saka franciski. Un tas pats attiec arī uz porcelānu. Un uz industriālo dizainu, jo tieši tās atrodas uh, ro uz robežas starp mākslu un industriju. Katra dalībvalsts to aizsargās savā veidā. Jūs varat reģistrēt savu industriālo dizainu un tā tālāk, taču nu, nerunāsim par to, jo par to ir būtu runa kaut kur citur. Tātad kultūra un industrija, rūpniecība, tās ir divas lietas, kas tradicionāli ir saistīts, jo īpaši Eiropā. Un konkrēti dažās industriāli, dažās eh, atsevišķās dalībvalstīs, jo mēs esam vieno dažādībā, un tieši šajā kultūras un mākslas krustojumā šī dažādība vislabāk izpaužas. Tāpēc tik daudz cilvēku brauc uz Eiropu apskatīt eh, ne tikai katedrāls, bet arī mūsu rūpnīcas, jo arī rūpnīcas ir eh, paskaršu attēlu cienīgs Un es tiešām esmu priecīgs par to, ka šīs divas komitejas šodien tiekas un ka mēs pie šī ziņām strādājam kopā. Un es uzskatu, ka mēs tikai uzsvērsim Eiropas Savienības īpatnību, ko pat mūsu pilsoņi neapjauš. Paldies! Thank you very much, colleague. You are... Paldies, kolēģi! Jūs esat tik atvērts un daudz tuvāk tā kā iznāk kultūra, iznākat kultūras komiteja, nevis uh, mūsu komitejai. Nu, tātad eh, sešu grupānu referenti ir eh, runājuši. Šī ir pirmā mūsu diskusija daļa, un tagad lūkšu līdz eh, priekšsēdētāju uzņemties tālāk sanāksmes vadību. Jā, paldies. Beres kundze ir lūkusi vārdu. Nezinu, vai vēl kāds vēlas izteikties. Lūdzu, pēc tam, kad būsim noklausījušies tos, kas vēlas kaut ko komentēt, es arī teikšu vēl pāris vārdus un tad uh, komisija. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, un bravo mūsu abām komitejām, kas ir sagatavojuši šo iniciatīvas ziņojumu. Uzskatu, ka šis ziņojums uh, nāk īstajā brīdī. Galu galā te ir runa par kultūru un arī par ekonomiku kopumā, un galu galā te ir runa arī par politiku. Pašreiz mēs eh, meklējam to, kā mēs varētu eh, pievienot vērtību Eiropai, un kultūras nozarē jau ilgu laiku mēs esam atraduši šo potenciālu, kurai, kurām ir uh, uh, iespēja izaugt, un pašlaik uh, šis potenciāls netiek pietiekami labi izmantots. Uzskatu, ka šis jautājums ir arī politisks, tāpēc, ka mēs visi saprotam, ka pašreizējā brīdī, nu, es izmantoju tādus liels vārdus, bet tieši par to arī runa šajā ziņojumā. Tad, tad uh, globalizācija nozīmē to, ka ļoti daudzi mūsu pilsoņi ir uh, zaudējuši jēgu uh, visam, un par to jau arī runāja mani iepriekšējie uh, kolēģi. Tātad Iepriekšējā sasākumā tika gatavota baltā grāmata par radošajām un kultūras industrijām, bet mums ir vajadzīga reāla rīcība. Es saprotu, ka daži kolēģi saka, ka vajadzēja rūpēties par digitalizāciju, ka uh, Vajadzētu strādāt arī pie direktīvas par autoratlīdzībām. Visi šie punkti arī parādās eh, šajā ziņojumā, bet eh, ir skaidrs, ka tas nebūs eh, šī ziņojuma centrālais punkts. Uzskatu, ka šis ziņojums attiecas uz tādu ļoti specifisku aspektu. Tātad mums vajadzētu noteikt, par ko tad tieši mēs runājam, un tās ir kultūras un radošās industrijas. Agrāk bija runa par kultūras nozari, Eh, bija grūti atzīt, ka te ir runa par industriju, bet īstenībā nav nekā degradējoša, te ir runa vienkārši par uh, to, ka kultūra ir sava vieta un vērtība modernajā ekonomikā. Uzskatu, ka pats svarīgākais ir finansējums. Un te es domāju Eiropas līmeņā finansējumu. Uzskatu, ka šeit uh, ļoti labi savietojas eh, gan kultūras, gan radošo industriju vajadzības. Un tam savukārt ir vajadzīga īpašā ekonomika. Tad, kad mēs runājam par kultūras un radošajām industrijām, mums noteikti vajadzētu runāt par eh, šīs jomas definīciju. Tātad te ir runa par ļoti plašu jomu. Te ir dažādas kultūras nozares, par ko mēs varam runāt, un tāpat arī mums ir jādomā, teiksim, par Holivudas eh, lielo produkciju, par modas eh, industriju. Mums ir ļoti daudz dažādu piemēru. Glezniecība, fotografija. Šeit ir ļoti daudz dažādu uh, aspektu, un tam tas viss būtu jāņem vērā. Uh, Eiropas Savienība nedrīkstētu aizmirst par šo milzīgo nozari. Daudz veiksmes līdz referentiem, un es ceru, ka šī pamatā komisija varēs darboties tālāk, ņemot vērā parlamentu vēlmes. E credo che non ci siano altri interventi, quindi se... E- Lielas paldies! Vairāk neviens nav pieteicies uzstāties, tad, ja jums nav iebildumu, es vēlētos arī izteikt dažus komentārus, un tad došu vārdu uh, Eiropas komisijai un tad uh, referentam. Vai vispirms komisija un tad referenti vai otrādi? Vēlētos izteikt divas piezīmes nedaudz paturpināt iepriekšējā runātāja teikto. Daži kolēģi runāja par satvara saprotamību, skaidrību, pieminot audovidu vizuālo sektoru. Bet mums ir jāņem prāt, jāpatur prātā eh, šīs te nozars raksturs. Uh, un tas arī ir ietverts uh, zaļajā grāmatā. Un, protams, ka audiovizuālajā uh, dozarē, piemēram, ir uh, ļoti liela uh, kultūras komponente, bet mēs šeit runājam par kultūras precēm, um, jo var jau būt arī kaut kāda māksla, māksliniecisks saturs, nu, kas nav prece pati par sevi, nav kultūras eh, prece mm, šādā nozīmē. Di Europa Creativa nella Commissione Cultura, che è stato fatto anche dal mm, collega Heller. Esmu referente nevēršos pie referentiem eh, par šo tēmu un pie Eiropas komisijas, jo es vēlētos zināt vairāk par finanšu instrumentu Creative Europe. Un Eiropas investīciju fondu. Jo pavisam drīz mēs uzzināsim, kurš uh, varēs pieteikties uz Eiropas eh, finansējumu izmantošanu, un mēs vēlētos eh, sistēmu izveidot tādu, um, lai labumu varētu gūt MVU. Mēs arī zinām, ka pastāv šīs te eh, problēmas ar autortiesībām un tā tālāk. Tas viss ir jāņem vērā. Mara Kallo kungs par to runāja un lūdza komisiju uh, runāt par industriālo un finanšu politiku, kas ņemtu vērā radošās industrijas specifiku. Nu, protams, ir arī vēl apvērsnes 2020, eh, viedās pilsētas un tā tālāk un tā tālāk, bet mums ir jābūt plašākai pieejai, neaizmirstot eh, šīs nozares specifiku. Es ceru, ka neiebilstat, ka to saku, jo man liekas, ka tas ir svarīgi. Uh, Un man bija liels prieks, kā uh, eh, Junkers uh, eh, sacīja, ka uh, mākslinieki ir kroņa dārgakmeņi Eiropas kronī. Man kā bijušai māksliniecei tas bija ļoti patīkami, un es zinu, ka šeit mums ir pārstāvi no vairākiem direktorātiem. DigiGrow vispirms un DigiCulture arī ir klāt. Lūdzu! Es sākšu runāt komisijas vārdā. Mēs vēlamies pateikties abiem referentiem. Mēs atbalstām ziņojumu un atbalstām jūsu aicinājumu veidot politikas satvaru kultūras industrijai. Un mēs ņemsim vērā ieteikumus no abiem referentiem un varbūt pastāstīšu par to, kādas inicitīvas šobrīd realizē komisija. Acīm redzot, ir skaidrs nu, mēs ļoti labi saprotam, ka ir jādara vairāk. Ja mēs runājam par izglītību, ir Erasmus plus programma un zināšanu apvienības, kas apvieno zinātniekus un māksliniekus, kas strādā kopā. Tālāk prasmi alianses, tas ir vēl viens virziens Erasmus plus ietvaros. Tāpat laikās mēs esam aizsākuši iniciatīvu, kas ir mērķēta uz jauniešu prasmi attīstīšanu, uzņēmēji darbības prasmi attīstīšanu vispirmām kārtām jauno radošo um, uzņēmēju apvienībā ir tīkls, tas ir eh, viens no svarīgākajiem pasākumiem vai iniciatīvām, mm, kuras ietvaros jauniešiem tiek palīdzēts kļūt par eh, uzņēmējiem. Runājot par radošo autoru darba atalgošanu, eh, regulējošajā satverā šis jautājums nav regulēts, bet kas attiec uz autortiesībām, tad autortiesības ir instruments, kam ir jāturpina atalgot radoša, radošie darbi un jādod arī iedvesma tālākai darbībai. Jā, protams, pārnozaru sadarbība, mākslinieku mobilitāte, mēs zinām problēmas šajās jomās. Piekrītam Ēlera kungam par viņu priekšlikumu par Creative Network Europe izveidošanu un atgriežoties 12. gadā, kad kopā ar Digi Grau un Digi Enterprise nācām klajā ar priekšlikumu uh, par uh, kultūras ekonomikas sektora attīstību un nepieciešami veidot stratēģijas dažādos pārvaldes līmeņos. Mēs tikam, daudz toreiz tikāmies ar reģionu pārstāvjiem Un eh, tika eh, kopā eh, arī ar TG Grau kolēģiem organizēts pasākums. Mēs apspriedām viedās stratēģijas pieeju un kāds bija rezultāts. Faktiski mēs redzam, ka 2012. gada rekomendācijas ir ļoti nopietni uztvertas DigiGrow ietvaros. Um, is being implemented on the ground. Un svarīgi, ka daudz no šīm institīvām ir uh, tikušas īstenotas reālajā dzīvē. Uh, eh, runāt par kultūras mantojumu uh, un stratēģiju šajā virzienā uh, līdz 2018. gadam. Mums šai uh, kontekstā nedrīkstam aizmirst, ka kultūra tikai viena daļa no un kultūras mantojums ir tikai daļa no tā visa. Un e, kultūras mantojumam ir vērtība ne tikai kā e, no mākslinieckā viedokļa, bet arī no ekonomiskā viedokļa. Un liels finansējums no apārsnes 2020 ir tiek piešķirts e, arī kultūras mantojuma saglabāšanai. Paldies! Jā, es tiešām gribēju pieminēt kultūras eh, mantojuma gadu 2018. Ka... Paldies, priekšsādātāji. Kā jau jūs atgādinājāt, eh, komisija ļoti labi apzinās, cik liela ekonomiskā un strateģiskā nozīme piemīt, piemīt kultūras un radošajām industrijām. Tātad mums, protams, ir jādomā par mūsu mērķiem, radīt vairāk darba vietu, stiprināt konkurētspēju Eiropā. Tieši iemeslu dēļ, kā jau norādīja kolēģi, mūsu mērķis ir strādāt pie trīs pīlāriem. Pirmkārt, mēs vēlamies uzlabot normatīvo kontekstu, lai radītu daudz um, draudzīgāku vīdi investīcijām. Eiropas fondu izmantošanā, lai veicinātu investīcijas šajā jomā, un tāpat darīt visu, lai uzlabotu šīs nozares konkurētspēju. Attiecībā uz likumdošanas vīdi mēs pašlaik strādājam pie intelektuālā īpašuma direktīvas pārstrādāšanas. Mēs saprotam, ka uh, Eh, šī, šai jomai ir ļoti liela nozīme ekonomikā, un tāpat arī mēs saprotam, ka šīs eh, vidas nesakārtošana var novest pie eh, melnās ekonomikas. Mēs vēlamies nodrošināt brīvprātību, izmantojot šīs digitālās platformas. Otrs pīlārs, kā jau norādīja kolēģi, šorīt mēs tikāmies ar vairāk nekā simts pārstāvjiem no reģioniem un no valstīm no šīs nozares, un Mēs šeit eh, vēlējāmies eh, runāt par Grau un Regijā ģenerāla direktorātu izveidoto platformu, kas ir paredzēta šī sektora modernizācijai. Tātad šeit mēs mēģinām panākt, lai reģioni labāk izmantotu sociālos un citu struktūru fondus, lai izmantotu visu pieejamo finansējumu. Tāpat arī mēs vēlamies nodrošināt, lai tiktu sniegt informācija par visiem iespējamiem projektiem, kas ir finansējumi Junkara plāna vai citu investīciju plānu ietveros. Tāpat ir skaidrs, ka radošajām un kultūras industrijām ir ļoti liels potenciāls, tieši tāpēc mēs ļoti, labi, ļoti labprāt sadarbosimies, lai pie tā strādātu. Vēl pēdējā informācija. Prasmju darba kārtības projekts ir ļāvis mums atlasīt informāciju arī par kultūras nozari un arī par digitālo jomu. Un šie ir ļoti būtiski elementi arī kultūras un radošajām industrijām. Grazie, e ora dare la parola. Liels paldies! Un tagad došu līdzreferentiem vārdu, abi referenti vispirms. Paldies! Vis... Runājot par uh, izaicinājumiem un diviem piemēriem. Pols Braks, franču dizaineris, uh, devies uz uh, Vāciju un faktiski ir nodibinājis visu vācu uh, auto industrijas dizainu. Nu, varētu teikt, jā, viss jau ir jauki, tas ir viss uh, Eiropā un tā tālāk. Bet uh, ekonomikas dimensija šodien 30%, uh, eh, ko ražo autorūpniecība, ir rezerves daļas. Un jārunā, ka tur faktiski šīs te rezerves daļas, piemēram, tās, ko rada Renault, Skoda, Mercedes un tā tālāk, viņiem ir dizaina tiesības uz, piemēram, spoguļiem, lukturiem un tā tālāk. 30% nodarbināto Eiropā ražojot rezerves daļas, dizaina rezerves daļas pelna vairāk nekā no pašas auto eh, ražošanas. Tātad nevis eh, tātad eh, tehniskais aspekts ir svarīgākais. Nu, lūk, tāda tā ir iespēja un izaicinājums. Šobrīd internetā, piemēram, var daudz vairāk uh, leju plādēt eh, dažādas eh, lietas, kā pirms desmit gadiem, un tā ir milzīga iespēja kreatīvajai industrijai. Un platformas pelna miljārdus, bet tā pašā laikā radošo personību ienākumi uh, krītas. Faktiski visu šī izaugsme un viss šis saturs, kas tiek izvietots internetā, paliek platformu rokās. Platformas no tā pelt pelna. Un platformas vienmēr van apgalvot, ka mēs varam visu kopēt, ko vēlamies, mēs varam, esam neitrāla platforma un tā tālāk, bet viņi nevarētu pelnīt šos te e, miljonus, ja nebūtu kreat aktīvās eh, nozares ieguldījumu. Un eh, mēs vērojam pilnīgi pretēju tendenci. Ja platformu ienākumu pieaug, tad kreatīvo personību eh, ienākumu krītas. Un šeit ir slēpts milzīgs potenciāls. Un te nav runa tikai par labām tehnoloģijām un digitalizāciju. Jā, digitalizācija kreatīvajām industrijām ir milzīga iespēja, taču praksē uh, mēs eh, redzam, ka eh, tas gluži tā nenotiek. Un tieši tādēļ mums ir jānodrošina, lai digitalizācija laba, eh, darbotos tādā veidā, lai mēs panāktu tos mērķus, ko vēlamies. Paldies! Margalakungs! Jā, paldies, paldies visiem, kas izteicās, kas komentēja. Paldies! Uh, ēnu referentiem, visiem pārējiem. Jā, tas vienkārši norāda to, cik ļoti mēs esam ieinteresēti šajā tematā. Vēlējos varbūt sniegt atbildes uz dažiem jautājumiem un paskaidrot dažas lietas. Tāds kopsavilkums eh, par eh, šīs pēcpusdienas eh, diskusiju. Margalkungs sacīja, ka CCI kultūras radošā industrija. Šobrīd ir, um, nu, savā ziņā simboliski Eiropai, bet uh, ja mums ir nepieciešams vesels desmit rindas, lai varētu definēt CCI, mēs varam nonākt grūtībās. Mums ir jācenšas, kā Elekungs sacīja, būt konkrētiem. Ja mēs neiekļausim visu, kas jāiekļauj, tad noteikti noteikts nozars vienkārši nespēs gūt finansējumu saviem um, projektiem un pie tā mums būtu jāpiestrādā rūpi, ļoti rūpīgi. Jā, protams, ir zaļā grāmata, ir UNESCO dati, kas pateicoties Eiropas komisijas darbam ir mūsu rīcībā. Un kā jūs zināt, tad, tad kad mēs šos datus mm, saņemam, tie reizēm vienkārši rāda brīnums paši par sevi kaut vai skatoties to, kā cilvēks to eh, reaģē. Arī priekšlikumā par finansēm, kur mēs runājam par daudzgadu finanšu plānu MFF, mēs arī minam to, ka ir nepieciešams pārbaudīt programmas, eh, apvienot Creative Europe, apvērs 2020, dažādas programmas, fondus un tā tālāk un eh, noteiktā veidā stimulēt eh, šī, šo nozaru lomu. Mēs vēlamies tiešām nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, tieši uz to ir vērsts ziņojums. Kāds arī minēja audio eh, vizuālā sektora apjomus un digitalizāciju. Tas ir svarīgi, jo mēs runājam par uh, digitālo pārēju uh, Un šobrīd tradicionālās eh, vērtību ķēdes mainās un arī tradicionālās ražošanas metodas mainās. Nu, nevar, protams, prasīt, lai ziņojumā mēs iekļautu pilnīgi visu, bet mēs, eh, piemēram, runājam par jaunu direktīvu audiovizuālajā jomā, un mēs nevēlamies, eh, lai uh, pieejas kaut kādās radošo nozaru daļās būtu atšķirīgas. Beres kundze ļoti skaidri norādīja uz šīs nozares specifiku. Protams, ka mēs centīsimies izveidot kaut kādu definīciju, bet tas nav vienkārši. Eh, tik pacelts arī jautājums par eh, radošo personību, par autoru atalgojumu, par izskatrotāju atalgojumu. Un uh, juridiskā komiteja, komiteja nobalsoja par 50 grozīmiem. Mums tagad ir jāizanalizē tie visi un jāraugās, kādus drošības aspektus mēs vēl varam iestrādāt. Tādēļ mēs esam nonākuši pie tādas definīcijas, pie kādas esam nonākuši, kur mēs runājam par nepieciešamību uh, aplūkot intelektuālā īpašuma tiesības un ar to saistītajiem ekonomiskajiem aspektiem, eh, pieminot arī karas ziņojumu. Un priekšsēdētājs, eh, mūsu priekšsēdētājs atgādināja, ka bija atsauce arī uz reālo situāciju, kādā CCI šobrīd atrodas, un tā ir absolūti neatraujama viss kopainas daļa. Un tieši tādēļ kolēģis arī sacīja, ka ir labāk aizsargāt to, kas mums ir, mums ir jāaizsargā autortiesības, tas ir ļoti svarīgi. Lielas paldies, paldies referentiem, un tagad es eh, vēlētos dot vārdu Buzeka kungam, bet eh, pirms tam es vēlētos parunāt par divām lietām. Mūsu stratēģiem jābūt ir eh, saskaņotām Mēs runājam par vienu un to pašu politikas jomu dažādās komitejās. Piemēram, mēs minējam to pašu audiovizuālās sektora direktīvu, e-komerciju un tā tālāk. Tā kā mums ir jāatzīt fakts, ka CCI spēlē šeit eh, pašreizajā vērtību ķēdē ļoti būtisku lomu. Uh, Un tādēļ jānodrošina visiem vienādi spēles noteikumi. Jāceras, ka visām pusēm ir gan tiesības, gan pienākumi, un tiem jābūt līdzsverā. Kāds ir laika grafiks? Endreferents sanāksme notiks eh, pavisam drīz, lai at atrisinātu problēmas, kas vēl saistītas ar kompromisa uh, grozījumiem 25. oktobrī Strasbūrā būs sanāksme. Mēs vienosimies par atsevišķiem uh, balsojumiem, kur tie ir nepieciešami, un 10. novembrī būs galīgā uh, balsošana komitejā, pirms kuras mēs saņemsim attiecīgas balsošanas sārakstus. Uh, Paldies abiem sekretariātiem un, un deputātiem. Lielas paldies priekšstādātāji par to, ka ļāvāt kopā ar jums vadīt šo sanāksmi. Paldies priekšsētātāji. Patiešām šīs diskusijas bija ļoti interesantas. Lielas paldies arī Bereses kundzei par šīm ļoti, ļoti interesantajām uh, diskusijām. Berešas kundze, M veselība pēc desmit minūtēm. Mums ir paredzēta M veselības uh, sanāksme. Veselība dažkārt ir pat nozīmīgāka par kultūru, lai cik skumji tas nebūtu. Vēršas kundze dodas projām, bet uh, jūrī atzinums e, tātad ir uh, pieņemts 13. oktobrī, balsojums plenārsēdē visticamāk notiks decembrī. Tātad nākamā mūsu sanāksme ir paredzēta ceturtdien, 10. novembrī mūsu sanāksmi ceturtdien, 10. novembrī Briselē. Liels paldies par ļoti interesantajām diskusijām. Kolēģi, ITRE komitejas kolēģi, bet arī kultūras komitejas kolēģi, jūs varat piedalīties. M veselība. Mēs šeit esam kopīgi atbildīgi ar vīdes komiteju. Sanāksme sāksies pēc desmit minūtēm. Pauze nebūs kara. Thank you.